Damjānu kungs ir nolicis savu mandātu, un e, viņa vietā stājies jauns deputāts, vēlos apstiprināt šī jauna deputāta mandātu, neviens šķiet neiebilst, tāpēc to arī apstiprinām. Līdz ar to sēdi tiek pārtraukta.